Turpināsim eh, darbu ar eh, Gardīnī kundzes ziņojumu civilās aizsardzības mehānismus. Dodu vārdu Gardīnī kundzei, eh, viņa ir referente. Grazie, signor Presidente. Paldies, priekšsādātā kungs. Es tiešām ticu, ka šī diena ir apogeja visiem tiem, kuri pie šā dokumenta ir strādājuši pagātnē. Darbs ir bijis ilgstošs un ļoti saistošs, jo mēs runājam par ilglaicīgām saistībām un plānojumu. Mēs vēlamies uzlabot Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu, un tas ļaus mums dzīvot Eiropā, kas ir drošāka, un noteikti arī pasaulē, kas ir drošāka. Uh, Vēlētos izteikt manu vissirsnīgāko pateicību ikvienam kolēģim, kurš piedalījās šā ziņojuma sagatavošanā. Darbs ir bijis ārkārtīgi konstruktīvs un intensīvs. Parlaments vēlreiz un atkārtot ir nodemonstrējis to, ka tas lielā mērā ieklausās gan cilvēkos, gan arī citu institūciju teiktajā. Šobrīd, kad pret Eiropu šad tad izturās vismaz zināmi spēki netika cieņpilni, kā mums gribētos. Mums e, ir jāiestājas par kopīgu Eiropu un par institūciju sadarbību vēl ciešāk. Civilā aizsardzība ir viena no tām jomām, kurā Eiropa var pilnīgi konkrēti parādīt iedzīvotājiem, ka mēs par viņiem domājam un viņu labā strādājam. Un e, civilās aizsardzības mehānismu īstenošana būs e, būtisks solidaritātes pārbaudas eh, instruments. Tas ir jauns instruments, kurš izmainīs iedzīvotāju attieksmi un arī institūciju attieksmi pret eh, civilo aizsardzību. Instruments ir vienkārši lielisks. Šodien mēs iestājamies par iedzīvotājiem, kuri atbalstītu Eiropu, tikpat lielā mērā kā Eiropa atbalsta iedzīvotājus. Mums ir jāizveido ietvars, kurā iekšienē notikt dialogs kā starp cilvēkiem, tā arī starp cilvēkiem un institūcijām. Vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem un pateikt uzreiz, ka parlamentam ir vienota nostāja par civilās aizsardzības mehānismu izveidu Eiropā. Uh, To ir svarīgi vēlreiz uzsvērt un vēlētos pateikties arī Kristalīnai Georgavas kundzei no komisijas, kurā savukārt no komisijas puses ir strādājusi un ļoti daudz palīdzējusi Eiropai tik dramatiskajos pēdējos mēnešos. Mēs esam piedzīvojuši vairākas dabas katastrofas. Georgievs kundze vienmēr ir bijusi vietās, kur cilvēki cieši visvairāk un sniegusi savu atbalstu un palīdzīgo roku ģimenēm, kuras ir cietušas. Diemžēl dabas katastrofas mūs piemeklē arvien biežāk un arvien traģiskākas. Tāpēc eh, emocijas kuras, eh, un bailes, kuras valda dažādos eh, reģionos, ir pamatotas, un šī programma ir domāta šīs jomas sakārtošanai. Ļoti liels uzsvars tiek likts uz novēršanu, uz profilakses darbu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo pirms katastrofa ir notikusi, iespējams, to ir iespējams novērst, vismaz samazināt apjomos. Varam mēs darīt ārkārtīgi daudz arī pēc katastrofas brīdī, lai tās sekas novērst pēc iespējas ātrāk un lai sekas neizplatītos tālāk. Piemēram, riska pārvaldības programmas, kas ir viens būtisks instruments un noteikti tiks izmantots turpmākajā darbā. Tas ir ļoti efektīvs instruments. Noteikti vajadzētu pieminēt arī kopīgo finansējumu pieejamību, kas būs paredzēts dažādām operācijām šā mehānismu ietvaros. Ir vairāki uzsvari, kuri jau tikuši izteikti, bet eh, mana četru minūšu uzstāšanās laikā man nebūs laika visam pieskarties, pie tam laiks jau ir beidzies. Ir dalība valsts, kurās bažas par dabas katastrofām ir lielākas nekā citās, un tāpēc vajadzētu izmantot Eiropas solidaritāti. Kopīgs skatījums ir ārkārtīgi svarīgs. Paldies! Dank, Frau Kollegin Gardini. Paldies kolēģē Gardīnī kundzei. Tagad komisijas vārdā uzstāsies komisāra Georgijevs kundze. Lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs! Pavisam iesākumā es vēlētos eh, pateikties Gardīnī kundzei un pilnīgi visiem parlamentu deputātiem, kuri gadu gaitā ir ļoti cītīgi strādājuši, lai izveidotu šo likumdošanu, par kuru mēs šodien runājam. Lēmums, par kuru parlaments drīz balsos, nodrošinās labāku aizsardzību Eiropas iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Atkal Kā jau šeit izskanēja, dabas vai cilvēka izraisītas katastrofas mūs piemeklē arvien biežāk, un tam pretim mums ir jāliek labāka upura aizsardzības palīdzības sistēma ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē. Pēdējo desmitgažu laikā Eiropa ir piedzīvojusi, un ne tikai Eiropa, arī visā pasaulē ir pieaugusi dabas katastrofu intensitāte un biežums. Uh, Desmit gadu laikā mēs esam zaudējuši desmitiem tūkstošu iedzīvotāju, kas ir gājuši bodā, bojā plūdos, kas ir gājuši bojā sausuma izraisītu seku dēļ, un tas ir ietekmējis arī Eiropas ekonomiku. Tam ir bijis kumulatīvs un ekspon, eksponatīvs raksturs. Mēs runājam par simtiem miljonu, varbūt pat miljardiem eiro. Burtiski pēdējo trīs gadu laikā pirmo reizi cilvēks vēsturē katastrofu izmaksas pārsniedz 100 miljārdus gadā. Un mēs zinām, ka tas ir tikai neliels, neliels, neliela, neliela summa, jo tā atspoguļo tikai uh, apdrošināšanas sabiedrībām vai, teiksim, pieteiktos un apzinīgos kaitējums un bojājums. Tas neatspoguļo visu. Mūsu kontinentā pēdējo desmit gadu laikā tas ir bijis 12 miljārdi, un e, Vācijā pēdējo gadu laikā apdrošināšanas sabiedrībām pieteikto nodarījumu apjoms ir milzīgs. Tātad mums ir aktīvi jādarbojas pret šo tendenci katastrofu ekspo, ekspozīciju. Un mums ir jāizveido sistēma Eiropai, tāda sistēma, kura sagatavotu Eiropu katastrofām, cik nu tas ir iespējams. Tāda sistēma, kura, kad katastrofa notiek, ļautu mums koordināti tai stāties pretīm un novērst sekas. Pirmo reizi Eiropas vēsturē Savienības dalību valstis ir apņēmušās juridiskas saistības katastrofa apkarošanas sagatavošanā. Un ir paredzēts izveidot ekspertu un pieredzējušu glābēju grupu, kuri būs gatavi nekavējoties palīdzēt, ja katastrofa piemeklēs kādu dalību valsti. Un eh, šis likumdošanas akts palīdzēs izveidot šo sistēmu. Daudzreiz ir ticis dzirdēts, ka mēs vēlamies vienotu Eiropu, vienotu arī katastrofas brīdī. Eiropas eh, ārkārtas reaģēšanas spēja ir tikusi pieminēta vairākas reizes dažādu likumdošanu sagatavošanā. Mēs vēlamies redzēt pieeju no apakšas uz augšu, vēlamies eh, nodrošināt tādu redzējumu, ar kuru dalību valstis brīvprātīgi piedalītos šā mehānisma īstenošanā un kas respektētu subsidiaritātes principu. Vēlējos pateikt, ka burtiski pirms pāris nedēļām viesojoties Filipīnās, es pati redzēju, ko nozīmē Eiropai darboties vienoti, un toreiz Filipīnās man pārņēma lepnums par to, ko mēs visi kopā darot varam panākt. Šim likumdošanas aktam ir nepieciešams parlamenta atbalsts un ceru, ka tādu arī saņemsim. Paldies! Paldies, eh, komisārs kundze! Tagad uh, referenti uzstāsies. Paško kungu neredzu, Štrīflers kundz lūdzu. <clears throat> Si, Priekšstādātā kungs, targie kolēģi! Priekšlikums par civilās aizsardzības mehānismu spēcina pašreizējo sistēmu, kāda ir ES šajā jomā. Mēs varēsim efektīvāk, ātrāk reaģēt uz katastrofām un uzlabot uh, novēršanas mehānismus. Pēdējo gadu laikā lielākā daļa civilās aizsardzības mehānismu uh, izmantošana bija ārpus ES, lielākā daļā jaunatīstības valstīs, kuras ļoti cieši no dabas katastrofām, kas ir šausmīgs apmērā un notiek aizvien biežāk. Liela daļa līdzekļu arī tiek veltīta cilvēks aizsardzības mehānismu izmantošanai ES ietveros un 30% ārpus tās. Uh, Mm, es um, ar nožēlu vērtēju to, ka šī finanšu vienošanās neatbilst realitātei un neatbilst mūsu vēlmei novērst um, katastrofas jaunatīstības uh, valstīs. Paldies! Paldies Štriflēs kundzei. Nākošais runātājs Stavra Kakis kungs. Paldies priekšsēdētājiem! Civilās aizsardzības mehānisms patiešām sniedz Eiropas Savienības pievienoto vērtību krīzes situācijās un izrāda solidaritāti starp tautām. Piemēram, pavisam nesen uh, Itālijā bija zemestrīce, tas parādījās, un, piemēram, uh, Filipīnās šī katastrofa. Un, protams, skaidrs, ka prevencija ir labāka nekā ārstēšana, un uh, tas ir arī lētāk. Lētāk ir novērst katastrofas, nevis pēc tam visu atjaunot. Bet uh, tas ir jāpaturprāt arī uh, šajā kontekstā. Eiropas parlaments. Uh, atzinīgi vērtē pieliktos pūliņus, lai racionalizētu palīdzību, kas tiek sniegta, ir svarīgi, lai uh, būtu nepieciešamā sadarbība šajos pūliņos. Paldies! Paldies, Stavrakakis kungs, dāmas un kungi! Mēs ļoti laicīgi sākām, tāpēc man šķiet, ka referentiem varētu izrādīt nelielu pretimnākšanu. Viņa paškokungs tagad ir ieradies, un es varētu jums dot vēl vārdu. Vai jūs vēlaties izteikties? Jā, paldies priekšsēdētāji. Civilās aizsardzības mehānisms ir solidaritātē balstīts instruments, lai Eiropas Savienība ātri varētu reaģēt uz dažādām krīzēm. Ārlietu komitejas eh, atzinums atbil, atbalstīja priekšlikumu vispārējo pieeju, kas paredz eh, tagadējo pagaidu sistēmu veidot par plānotu uh, atbildības mehānismu. Uh, jo atbildība ir dalība valstīm civilās aizsardzības jomā. Mēs atbalstām e, uzsvaru uz e, sagatavotību un ir jānodrošina konsekventā solidaritātes klauzulu ieviešana. Tas ir uzsvērts arī mūsu dokumentā un galīgajā ziņojumā. Būtisks punkts afet e, um, atzinumā bija tas, ka ir jāpanāk uh, līdzsvars starp ātru reakciju no vienas puses un saskaņoto ES rīcību no otras puses. Un visbeidzot, mēs atbalstām konstruktīvo pieeju un uh, Gorgovas kundzes uh, atbalstu, un paldies arī ārējās darbības dienestam. Paldies! Paldies, Pašku kungs! Flasaka kunga nav klāt, līdz ar to uh, komiteju vārdā runājošie ir eh, izteikušies, un tagad eh, Zēberkungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Runājot par šo civilās aizsardzības mehānismu, šeit pilsoņi ļoti labi var atpazīt Eiropas pievienoto vērtību, jo vienmēr, kad ir kādas katastrofas un krīzes, tad ir vajadzīga atbil, atbalsts vajadzīgs. Un tad arī Eiropā ir jāpalīdz kopā ar dalībvalstīm. Mūsu politiskajai grupai bija svarīgi, lai šī sākotnējā kompetence dalībvalstīm tiktu saglabāta, ka tās primāri ir atbildīgas, ja to teritorijā uh, Um, būs dabas vai cilvēku radītas katastrofas, un tomēr, manuprāt, ir aizvien un aizvien tādas situācijas, kas ir tādas lielākas, uh, smagākas, kur ir vajadzīga Eiropas palīdzība, kur Eiropai ir jābūt vienotai. Un ir jau bijusi palīdzība, kas tiek sniegta vienoti, un uz tā ir jābalstās. Un tāpēc ir jāspēr nākamais solis, jāsniedz līdzekļi, kas tagad tiek darīts, 300 miljonu eiro, tie ir pieejami. Un eh, tātad 70% Eiropas krīzēm un 30% krīzēm ārpus Eiropas, manuprāt, tas ir saprātīgs dalījums. Mums bija svarīgi arī, lai mēs mācītos no līdzinējās pieredzes, kas ir iegūta, un tad parādījās, ka tiešām ir ļoti liela pievienotā vērtība, ja Eiropa ātri var palīdzēt. Un uh, Uh, atsevišķās dalībvalstis var palīdzēt. Šī te moduļu sistēma, ko izveidojām, manuprāt, ir saprātīga, jo tad dalībvalsts var pateikt, šajā jomā mēs esam specializējušies, mēs sniegsim to un to, bet koordināciju tad centrāli organizē Eiropa. Drošības mehānisms, kas te ir iebūvēts, proti, ka dalībvalsts pašas var lemt vai tiešām arī uh, iesaistīties šajos moduļos vai tos izmantot, uh, Tas, eh, manuprāt, kliedē visas subsidaritātes bāžas, tas ir pareizs loģisks solis eh, šajā jomā, un es ceru, ka mehānisms labi darbosies. Pirmā pieredze, ja mums bija ar Filipīnu katastrofu. Paldies! Paldies! Zēbera kungs, eh, nākamā Estrēlas kundze no sociāldemokrāta grupas lūdzu à Comissão Europeia. Es gribētu teikt uh, paldies uh, ziņotājiem, uh, referentiem un arī komisijai, kā arī īrijas un Lietuvas prezidentūrai, kas kopā strādāja, lai sasniegtu vienošanos. Es gribu uzsvert, ka janvārī mēs jau varēsim izmantot šo jauno normatīvo aktu. Diemžēl katastrofas notiek aizvien biežāk, un ik gadu uh, kaitējums un zaudējumi ir aptuveni 0,25% no uh, uh, NKI pasaulē kopumā. Katastrofas skar aptuveni 80 miljonus cilvēku un netieši skan aptuveni 29 miljonus citu cilvēku. Tas bija pagājuši gadu un tāpat arī 21 miljārds eiro bija ekonomiskie zaudējumi. Uh, Tie ir skaitļi, kas ir tiešām ļoti, ļoti iespaidīgi un kas uh, um, atspogļojas arī mm, Filipīnu katastrofas uh, apmērā. Ir jāspēr starptautiski soļi katastrofas ir saistīts ar klimatu pārmaiņām. Tas nozīmē, ka novēršanas un profilaks pasākumiem jāpavērš īpaša uzmanība. Lisabonas līgumā ir ietverta solidaritātes klauzula, un tas nozīmē, ka ir nepieciešama solidāra darbība dalību valstu vidū, ja notiek katastrofas, katastrofas, ko izraisa cil, arī cilvēku darbība vai katastrofas, kas ir uh, ES uh, teritorijā vai arī ārpus tās ir uh, jāveido uh, tādi ļoti uh, ambiciozi plāni, komisijas darbība tāda ir bijusi, un tā atspoguļo arī Eiropas parlamenta attīstības komitejas viedokļi. Mēs vēl neesam sasnieguši visu, ko gribējām, bet tas bija vienīgais, kas bija iespējams, ievērojot ļoti ciešo laika ietvaru un arī padomas nostāju, kas radīja tādu sarežģītu um, situāciju sarunās. Uh, Bet uh, jāuzsver, ka labāk ir uh, novēršanas un profilakses pasākums veidot nekā pēc tam, uh, tā teikt, novērst cekas. Mums ir jādarbojas aktīvi Eiropas Savienībā, lai novērstu katastrofu iemeslus. Paldies! Paldies! Nākošā runā ir Tēlērs kundze. Paldies! Šis mehānisms ir domāts sadarbības veicināšanai starp dalību valstīm, lai ātri atbildētu katastrofas apstākļos, piemēram, plūdu, plūdu un eh, dažādu citu katastrofu apstākļos. Un eh, vienai dalību valstī pieprasot palīdzību, otrai dalību valstī šobrīd šis mehānisms ļaus šo palīdzību labāk nodrošināt. Uh, Mehānisms iepriekš ir darbojies mazliet savādāk, bet šobrīd mehānismu pilnīga īstenošana ļaus vieglāk šo sadarbību organizēt nākotnē. Piemēram, mans vēlēšana iecirknis bieži vien ir pakļauts plūdiem. Pagājuši ceturtdien mans vēlēšanas iecirks, principā mans birojas vēlēšana iecirkņī tika apludināts. Uh, un eh, starptautiskās eh, palīdzības operācijās Eiropas Savienība darbojas veiksmīgi, un tā tai būtu jādarbojas arī Eiropas ietvaros. Ceru, ka taupības pasākumi un šīs sistēmas ieviešana ļaus labāk koordinēt palīdzību. Šajā civilās aizsardzības mehānismā ir domāts eh, brīvprātīgo darbu labāk koordinēt. Ir vairākas problēmas, bet uzskatu, ka sarunu laikā mums ir izdevies eh, tās atrasināt, piemēram, morālus izaicinājumus un kā dalīties ar dažādiem eh, delikātiem dokumentiem starp dalību valstīm. Esmu pārliecināta, ka ja kāda dalība valsta būs piemeklējusi katastrofu, tās varēs griezties un saņemt atbildību no citām dalību valstīm. Paldies! Paldies, un tagad eh, Satu Hasī lūdzu. Godātie kolēģi, Paldies Elizabetai Gardīnī par ļoti labi sagatavoto ziņojumu un vēlētos pateikties arī citiem sarunvedējiem. Šobrīd izskatāmais ziņojums par civilās aizsardzības mehānismu Eiropas Savienībā noteikti uzlabos 15 gadus ilgušo iepriekšējo sadarbību. Ir paredzēts papildus finansējums un tomēr svarīgi ir arī tas, ka galvenais uzsvars ir ticis likt uz katastrofu novēršanu un glābēju aprīkojumu uzlabošanu. Šo darbu mēs varam Eh, raudzīt eh, arī klimata izmaiņu gaismā. Piemēram, apdrošināšanas sabiedrība Murihre ir nākus klajā ar paziņojumu, ka ekstrēmi laika apstākļi ir būtiski paaugstinājuši viņu izmaksājumās prēmijas. Plūda vētras, kā arī karstuma un sausuma periodi uh, šobrīd būtiski palielina kaitējumus. Piemēram, pēdējā laikā Ziemeļa Eiropā ir plosījušās spēcīgas vētras un vairāk cilvēki ir gājuši bojā. Ceru, ka ar labi sagatavotu katastrofas priekšdarbiem mums izdotos izvairīties no cilvēku iešanas bojā. Patreizajā momentā ir e, svarīgi runāt arī par uzņēmumiem izraisīto skādējumu. Ļoti svarīgi tas ir ķīmiskajā rūpniecībā un kalnrūpniecībā, jo šajās rūpnīcās izmantojamais ķīmiskais aprīkojums ļoti bieži var pārplūst pāri robežai un Atcerēsimies kaut vai pirms trims gad, trim gadiem Ungārijā alumīnija rūpnīcas nodakūdeņu dīķu pārplūšanas rezultātā apludinātos divus ciematus. Sarkans šļūra uz šiem ciematiem plūda vairākas dienas, un esmu pārliecināta, ka katastrofu varētu novērst, ja šie notakūdeņu dīķi būtu adekvāti apsakoti. Tas gaismu savukārt met uz to, cik svarīgi ir novērst katastrofu. Pie tam uh, katastrofas seku novēršana ir ne tikai glābēja rokās, bet ir labāk jāpārskata arī ķīmiskās rūpniecības un kalnrūpniecības uzņēmumu certifikātu izsniegšana. Atbalstīsim šo, izņa, šo, uz, uh, šo ziņojumu. Tagad Rosbaks kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētājas kundze, godātā komisāras kundze. Eiropas Savienības eh, civilās aizsardzības mehānisms spēlē būtisku lomu humanitārās katastrofās, kuras arvien vairāk mūs piemeklē. Pārobežu problēmām ir nepieciešams arī pārobežu risinājums, un jēga tam būs tikai tad, ja mēs šo risinājumu varam koordinēt starp dažādām dalību valstīm. Es eh, nāku no tādas vēlēšana iecirkni, kuru pēdējā laikā ir piemeklējusi smagas vētras, bet es nāku arī no sabiedri, es nāku arī no dalību valsts, kuru tāpat kā daudz citas Eiropas Savienības dalību valsts ir noslēgusi divpusējus līgumus par to, kā palīdzēt viena otrai, ja vienu vai otru piemeklē kāda katastrofa. Civilā aizsardzība galvenokārt ir dalību valstu kompetencē, un civilā aizsardzība būtiski atšķiras no valsts uz valsti. Problēma jau ir tāda, ka šajā priekšlikumā ir paredzēts eh, turpmākos septiņos gados dubultot finansējumu. Patreizējā situācijā, kad Eiropas budžets tiek palielināts, bet dalību valstu budžetos ir iztrūkums, es nezinu, vai mēs to varam atbalstīt. Mums ir jāpasaka pilnīgi skaidrā balsti, balsī, ka Eiropas budžets ir labs, un tomēr mēs nevaram līdzekļus pārmērīgi šķērdēt. Paldies! Un Susas kundze nākamā lūdzu creio que este, este texto ficou um pouco à... Paldies, priekšsēdājas kundze. Es domāju, ka šis teksts atspogļo to, ko sagaidam, jo profilakses ziņā esam pavirzījušies uz priekši, bet vēl neesam sasnieguši visu to, ko gribējām. Ir skaidrs, ka šī vienošanās ir um, vērtējama pozitīvi, jo tā dod ietvaru civilās aizsardzības mehānismam ne tikai um, tām uh, katastrofām, kas uh, um, kaitē cilvēkiem, kas skar cilvēkus, bet arī uh, tās, kas kaitē vidi un, videi un uh, citiem. Ir nepieciešams pielietot mūsu rīcībā esošos mehānismus. Mehānisms um, nebūs izmantojams pret kāds dalību valsts gribu, un es domāju, ka tas arī ir nozīmīgi, bez tam tas ir ļoti nozīmīgs solidaritātes a, uh, mehānisms. Mēs redzam, ka katastrofu biežums pieaug, tās ir dabas a, uh, katastrofas, tās a, uh, ir saistītas ar klimata pārmaiņām un arī ar to, ka kapitālisms ir kļuvis par. Um, bīstam videi, ja atsaucas uz šiem kapitālismu efektiem, kad saskaramies ar šādām katastrofām, jāuzsver ātru reakcijas mehānismu iespējamību, lai palīdzētu iedzīvotājiem, ko smagi skar šīs katastrofas. Es domāju, ka vienošanās ir būtisks solis uz priekšu un mēs ceram, ka nebūs nekādas vēlmes izmantot šo mehānismu militīra, militārā uh, izpratnē, bet nu katrā gadījumā uh, būtu vairāk jārunā par uh, profilaks. Paldies! Paldies tagad Paškas kungs! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šis jaunais mehānisms uh, civilās aizsardzības jomā aptver divus uh, juridiskos eh, dokumentus un vienkāršo noteikums. Tas ļaus ātrāk reaģēt, sniegtot palīdzību. Ievarētu ja to, ka aizvien pieaug katastrofu skaits, ir labi, ka Eiropas Savienība var eh, strādāt koordinētāk un ātrāk. Ir jārēģē uz situācijām pēc iespējas ātri un pēc iespējas uh, efektīvi. Tam ir nepieciešams, nu, teikt, dienests. Bez tam jāsaka, ka es palīdzību parasti ir tāda pavadoša un tā tiek koordinēta no vietējās uh, uh, puses, un tas arī jāievēro uh, mūsu turpmākajā darbā. Paldies, nākošais runātais Obermājer kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Katastrofa, eh, respektīvi katastrofa un cilvēks aizsardzības mehānismi eh, ir pakļauti reģionāliem noteikumiem. Tādēļ es atbalstu to, ka atbildība piekrīt dalību valstīm un es eh, uzlabo koordināciju. Tāpat labi ir tas, ka uzmanība tiek vērsta uz profilaksi. Uh, tiek izstrādāti efektīvi menedžmenta plāni, pārvaldības plāni, arī tas ir atzinīgi jāvērtā. Tas ir tieši tas darbības veids, kādu es, es mm, ļoti pozitīvi vērtēju. Mēs mācāmies no pieredzes, nevis piespiežam, ko darīt. Ja notiek katastrofas vienlaikus, tad par šo jautājumu jāpadomā. Uh, Un jāievēro ja, to, kādas ir, teiksim, nacionālās iespējas sniegt personālu katastrofu novēršanai. Visādi citādi mēs varētu saskarties ar situāciju, kad nepietiek palīdzības. Ir efektīvi jāstrādā un ceļam, ceram tikai to, ka pēc iespējas mazāk būs šie instrumenti jāpielieto. Paldies! Paldies nākošā runātāja Grostets kundze. Paldies, priekšsādētājs kundze. Jā, tā tas ir, ka dabas katastrofu skaits palielinās visā pasaulē. Tās ir klimata pārmaiņas un tās um, padziļina šīs sēkas. Mm, katastrofas gan cilvēku vai dabas uh, notikuma rezultātā uh, ir ļoti liels no 15 tūkstošiem līdz 100 tūkstošiem upuru. Tāds ir vērtējums, kāds ir arī Francijā, un arī 100 miljonu nodarītais zaudējums. Šie civilās aizsardzības mehānismi ir jāvienkāršo, un tas ir jāveic steidzami. Mums ir nepieciešami mehānismi, kas ir steidzami, ātri reaģējoši, jo situācija ir um, tāda, ka mēs nevar atļauties improvizēt. Uh, Tādēļ padoms nostāja nesaprotam. Ir jāstiprina sadarbība, koordinācija starp dalību valstīm Un es gribu teikt, visbeidzot, eh, visbeidzot, jo pēdējais ziņojums bija 2006. gadā, mēs esam ilgus gadus gaidījuši, līdz šis ambiciozais projekts ir sasniegts. Jā, mums ir ātrās reaģēšanas centrs, ir ļoti nozīmīgi, lai tam būtu reāla reaģēšanas iespēja, tas ir nozīmīgs solis, lai kopā izmantotu uh, līdzekļus. Un tas ir konkrēts pasākums, ar kuru palīdzību Eiropa var dot savu pievienoto vērtību sadarbību cilvēks aizsardzības jomā, to atbalstu atbalsta pa iedzīvotāji, 80% no iedzīvotājiem domā, ka koordinēt darbību katastrofas laukā ir ap efektīvāk nekā atsevišķa dalībvalstu rīcība. Mums ir jāstrādā aktīvi, tas eh, nāk eh, iedzīvotājiem par labu. Paldies! Paldies! Nākošais eh, runātājs Tabaidīkungs. O, mušta... Cenītās dāmas. Uh, uh, cienītā komisārs kundze, cienītā priekšstādātājs kundze, šis ziņojums norāda uz to, ka mums ir jāmācās no iepriekšējās pieredzes. Mēs esam piedzīvojuši traģēģiju ar sarkano dubļu katastrofu. Tā bija lielākā rūpnieciskā katastrofa mūsu valstī. Tāpat arī jārunā par katastrofām, kādas ir bijušas zelta raktuvju reģionos. Ir aktīvi jāstrādā, lai novērstu iemeslus. Esmu par to, lai uh, Eiropas uh, Savienība aktīvi darbotos un lai komisija noskaidrot, kādas ir kapacitātes, kādas ir izmantojums. Manuprāt, ir nepieciešams ie, uh, izveidot uh, pārvaldes centru. No vienas puses problēma ir diezgan nu, tāda sarežģīta un nepārvarama. Uh, mums ir jārīkojas aktīvi, lai mēģinātu novērst uh, uh, rūpniecības izraisītās katastrofas, lai gan jāsaka, ka dažkārt rīcības un līdzekļi uh, nav pietiekami. Paldies! Nu, talkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Um, Kamsārs kundze, civilās aizsardzības mehānisms nozīmē naudu, bet Eiropas Savienībā nav naudas. Nauda pieder nacionālajām dalībvalstīm. Bet ko jūs darāt? Jūs prasāt, ņemat naudu no dalībvalstīm un tad pārpakojiet to un dodiet atpakaļ kā Eiropas Savienība. Tas ir kā ņemt ar vienu roku un dot ar uh, otru roku. Tā ir vienkārši tāda izmisīga rīcība, lai nopirktu Eiropas Savienības pilsoņu mīlestību laikā, kad jūs popularitāte ir uh, tik zema kā vēl nekad. Mēs neesam pret to, ka palīdz cilvēkiem katastrofās. Uh, zemestrīces, plūdi, citas katastrofas pilnībā sagrauj cilvēku dzīvi. Mēs redzējām to Filipīnās. Bet palīdzība ir sniegta. Paraugieties, ko dara Briti. 60 miljonus mārciņu mēs esam piešķiruši, helikopterus, kūģus un 70 miljonus mārciņu pilsoņu no apvienotās karalists ziedoja. Un tā ir tā palīdzība, kas tiek sniegta nacionālās uh, tad, tad šajās dabas katastrofās, bet eh, tas nav, eh, to, tas ir tas, kā tas tiek organizēts, un to nevajag darīt Eiropas Savienībai. Paldies. Nākamais Šnelhārta kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze, dāmas un kungi. Vienmēr ir bijušas dabas katastrofas, un tādas būs arī nākotnē, un vasarā manā vēlēšana apgabalā bija vislielākie plūdi, kādus vien var iedomāties. Tāpēc, manuprāt, ir svarīgi, lai Eiropas solidaritāte šeit īstenotos un darbotos. Un pastāvošo noteikumu pārskatīšana, manuprāt, ir laba iespēja panākt lielāko efektivitāti mūsu darbā, jo tieši šajā jomā un to arī pierādīja pēdējo mēnešu notikumi, vēl ir eh, uzlabojumi nepieciešami. Es atbalstu arī to, ka uh, tiek izveidots Eiropas ārkārtas reakcijas centrs, jo šeit vēl ir trūkums eh, jākoordinē reģionu sadarbību. Tā noteikti ir jāuzlabo. To redzējām plūdu katastrofas gadījumā. Jo tad, kad uh, upes augštecē uh, eh, tika, tiktu izmantoti visi ārkārtas pasākumi, kas ir pieejami, tad uh, leitecē būtu daudz mazāki uh, kaitējumi, un to mēs varētu organizēt Eiropas uh, mērogā. Struktūra fondus arī var izmantot un lauksainicības politikā, uh, lai uh, veiktu profilaks pasākumus pret dabas katastrofām. Bet dāvas un kungi, man jāpiemina vēl viens trūkums. Cik ilgi uh, bija nepieciešams uh, Uh, lai saņemtu līdzekļus no katastrofa fonda, pārāk ilgi bija jāgaida. Un tagad, kad es redzu, kā manā vēlēšana apgabalā uzņēmumi cieš, jo vēl nav saņēmuši komisijas atļauju, ka var šo naudu izmantot, tad, uh, manuprāt, uh, šeit ir daudz efektīvāk un ātrāk jārīkojas, jāpanāk labāka koordinācija un um, nedrīkstam pieļaut, ka birokrātisku šķērslu dēļ uzņēmumi vienkārši bankrotē. Paldies, Šarbūkundze. Liels paldies, priekšsēdētāji. Taifūns, kas uh, radīja milzīgus kaitējumus uh, Filipīnās, ir milzīga tradēģija un vēl viens uh, piemērs uh, klimata pārmaiņām. Šādi ekstrēmi laika apstākļi nākotnē aizvien vairāk katastrofas izraisīs un uh, tām būs postoša ietekme Tātad mēs zinām, ka šis fenomens pastiprināsies un parādīsies aizvien biežāk, un tāpēc mums ir jābūt gataviem šādām situācijām, lai varētu ātri un efektīvi reaģēt. Un šis civilās aizsardzības mehānisms mums palīdzēs vienošanās, kas ir panākta ar padomi, sarunās būtiski uzlabos līdzšanējo mehānismu, varēs labāk novērtēt risku, būs lielāka apzināšanās par šiem problēmām un varēs uzlabot operacionālās koordinācijas kapacitātes. Mēs nerunājam šeit par tādu virspusēju progresu, mēs virzāmies pareizajā virzienā. Uh, kas ir balstīts uz konsolidētu Eiropas sadarbību, kas var palīdzēt glābt dzīvības nākotnē. Paldies! Um, ir zilās kartes jautājums uh, no Natarkunga jums. Vai jūs pieņemat viņa jautājumu? Lūdzu, Natarkungs. No? Nē, tad es pajautāšu nākamajam. Paldies, Borzāns kundze, lūdzu predsjedavajuća e, prirodne i druge katastrofe ne. prieksēdētājas kundze tā kā dabas katastrofas neparedz robežas un tās neievēro, tad e, mums ir jāsadarbojās. Diemžēl pēdējo gadu laikā dabas katastrofas ir kļuvušas kā biežākas, tā arī plašākas. Un tāpēc e, civilās aizsardzības mehānisma finansējuma samazinājums par simtiem miljonu eiro nav akceptējams. Savas eh, geogrāfijas dēļ Horvātija bieži aplūst ziemas mēnešos un bieži cieš no ugunsgrēkiem vasaras mēnešos. Uh, Tāpēc eh, mēs zinām, ko nozīmē efektīvi darbojušās civilās aizsardzības mehānisms, kas ir gatavs strādāt jau kādos laika apstākļos un kas ir gatavs palīdzēt arī tām dalību valstīm, kuras vēl nav Eiropas Savienībā. Atcerēsimies, eh, kā ietekmēja kaimiņu valstis eh, plašie meža ugunsgrēki Portugālē, Grieķijā, Izrēlā, bet tagad atpakaļ pie civilās aizsardzības mehānisma. Atbalstu tām izveidošanu, jo tas palīdzēs pārobežu sadarbībai. Paldies, prieksēdētāji! Natālkungs vēlētos jums uzdot jautājumu. Ak, nē, Natālkungs tomēr neuzdos jums jautājumu. Tad dodu vārdu Smolkovs kundzei. Paldies, prieksēdētājas kundze! Tie ārkārtas apstākļi, kurus mēs piedzīvojām pēdējā laikā, vairs nav ārkārtas. Tie mūs piemeklē pa, tikpat kā katru dienu. Ļoti labs zi ziņojums apsveicu Gardīnī kundzi, un tas noteikti veicinās eh, civilās aizsardzības sadarbību un arī gatavību, jo tieši gatavība un agrīna iesaistīšanās ļauj glābt tūkstošiem dzīvību. Šis e, mehānisms ir saņēmis adekvātu finansējumu, tas ir apsveicami, un domāju, ka būs tādas jomas, kurās e, tas tieks arī vienkāršots. Jo bieži vien vienā konkrētā dalību valstī cietušie saņem atbalstu arī no solidaritātes fonda. Mēs sagaidām, ka civilās aizsardzības mehānisms e, vairāk darbosies katastrofu novēršanas jomā ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī ārpus tās robežām. Paldies! Prieksēdētāji, paldies! Un tagad pirms pārējiem pie brīvā mikrofona procedūras vēlētos dod vārdu Vlasak kungam Regi komitejas vārdā. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs komisārs kundze. Mēs visi zinām, ka um, priekšlikuma galvenās izmaiņas ir tas, ka kāst mehānisms un uh, finanšu mehānisms, kas tika pieņemts 2007. gadā, tiek apkopot vienā likumdošanas aktā. Sarunās par šo priekšlikumu mēs konstatējām, ka ir pienācis pēdējais laiks pieņemt šo priekšlikumu, jo pagājuši gad uh, beidzās pēdējais finanšu instruments, tā termiņš beidzās. Mērķis ir procedūras vienkāršot, uh, lai saņemtu līdzfinansējumu katrs, tātad civilā aizsardzībā un izveidot civilās aizsardzības mehānismu un ļaut to izmantot arī trešajās valstīs, kad notiek katastrofas. Šeit ir arī runa par birokrātijas slogu samazināšanu komisijas un dalībvalstu gadījumā. No regija komitejas puses gribētu vēl uzsvērt, ka uh, Pamatnosacījums civilajā aizsardzībā ir eh, tāds, ka eh, tā, šī darbība ir jāveic eh, viszemākajā iespējamajā līmenī, proti tās ir pašvaldības un reģionālās iestādes, kas var darīt visvairāk. Paldies, un tagad um, brīvā mikrofona procedūra ir pieteikušies divi kolēģi. Pirmais Matula. Matulas kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Manuprāt, vietējo un reģionālo iestāžu iesaiste ir ļoti svarīga, lai reaģētu ārkārtas situācijās un veiktu civilās aizsardzības operācijas. Tā pašā laikā pierobežas reģioniem arī būtu jāuzlabo sava sadarbība, tad, kad ir runa par kopīgām operācijām vadlīnijas saskaņošana dažādajos mehānismos un šajā jaunajā civilās aizsardzības mehānismā uzlabos reakcijas ātrumu katastrofu gadījumā un palīdzēs arī eh, prevencijas gadījumos. Plašāka mobilitāte, izveidojot alternatīvu transporta ceļu tīklu, varētu arī uzlabot eh, palīdzības komandu piekļūšanu katastrofu vietām un arī brīvprātīgo iesaiste eh, blīvi apdzīvotos reģionos ir ļoti efektīvi izrādījusies civilās aizsardzības operāciju īstenošanā. Un bieži vien eh, brīvprātīgie palīdz ekspertu komandām un tādējādi uzlabo darbu kapacitāti. Paldies! Paldies referentiem par paveikto darbu! Paldies, Ferēras kundze! Es atvainojos, Ferēras kungs, lūdzu! Misārija na pressa de lhe fazer o telhado. Priekšsēdētājs kundze. Mēs praktiski skatāmies, nu, ka tiek tā kā jumts uzbūvēts, lai arī māja vēl nav ne pabeigta, ne tā ir mm, pamati. Uh, Tā jārunā par civilās aizsardzības mehānismu, arī komisija par to runā, un Eiropas parlaments 210, 2010. gadā pieņēma uh, rezolūciju par dabas katastrofu novēršanu, ko izraisa cilvēku rīcību. Bet komisija nerīkojas pietiekam uh, ambiciozi un neīsteno visus, tās, um, visus tos ieteikumus, kādi bija šajā rezolūcijā ietverti. Mums ir nepieciešams uh, ietvers, lai strādātu pie katastrofu nu, finansējumu jāskatās, kāda riski eksistē, piemēram, um, piekrastēs, uh, hidrogrāfiskajos um, ūdens uh, tilpņu baseinos, uh, mežos, apdzīvotajās zonās, kas ir īpaši trauslas. Ja, Un tāpat arī tās zonas, kuras apdraud katastrofas. Bet kas tiek darīts? Nekas netiek darīts. Piemēram, arī nekas netiek darīts pārskatot solidaritātes fondu, jo tie būtu līdzekļi, kas būtu efektīvi un elastīgi izvā, izmantojami. Paldies! Paldies tagad, komisārs Kundze! Paldies! Paldies par visiem šeit izskanējušajiem komentāriem. Es vēlētos pieminēt četrus aspektus. Vispirms eh, ar šo likumdošanu mēs eh, atbildēsim eh, to iedzīvotāju vēlmēm, kuri ir teikuši, ka mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība būtu vienota patreizējo katastrofu izaicinājumu priekšā. Otrs aspekts. Mēs stiprināsim solidaritāti tajos gadījumos, ja tam ir pievienotā vērtība. 90% no visām katastrofām ir vietēja mēroga, un šādām katastrofām solidaritātes mehānismu piemērošana nebūtu adekvāta, bet eh, tiem 10%, kuri uh, pārsniedz vienas dalību valsts robežas vai iziet pat ārpus Eiropas Savienības robežām, šis solidaritātes mehānisms būs ļoti labs. Un, protams, civilās aizsardzības palīdzības iespējas ir atkarīgas no tās kapacitātes, bet strādājot kopā un dažādiem civilās aizsardzības spēkiem piedaloties seku novēršanā, mēs iegūstam papildus vērtību. Un eh, solidaritāte atbalsta arī solidaritātes fonda līdzekļi. Un strādājot kopā, tātad saliekot kopā solidaritātes fonda finansējumu un civilās aizsardzības mehānismu finansējumu, mēs sasniegsim vairāk. Trešais aspekts. Ir jāņem vērā subsidiaritātes princips. Šo priekšlikumu mēs veidojām tādajādi, lai tiktu ievērots būtiskais vektors no apakšas uz augšu un nevis otrkārti. Un tas jau šeit izskanēja, ka ir paveikts ļoti labs darbs. Un visbeidzot, ceturtais aspekts - izmaksu efektīva izmantošana. Mēs vēlamies izveidot tādu gatavības mehānismu, kurš brīdī, kad katastrofa būs, būtu gatavs momentāli darboties. Viens eiro, kas ir investēts prevencijā un profilaksē, ļauj mums ietaupīt 6-7 eh, eiro. Un visbeidzot, eh, koordinēta pieeja. Un noslēgumā vēlētos pateikt, ka mēs eh, ar ļoti lielu prieku strādājām ar Eiropas parlamentu un arī īstenojot šo likumdošanu dzīvē sastrādāsimies ar Eiropas parlamentu. Mūsu visi iedzīvotāji labā paldies. Very much, Liels paldies, eh, komisāra Gergieva. Un tagad došu vārdu mūsu referentei Elizabetei Gardīnī, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vēlreiz gribētu pateikties priekšsēdētājas kundze. Uh, Uh, kolēģiem un arī komisārs kundzei. Mēs šodien runājam par kaut ko ļoti svarīgu, par Eiropas gāru, par solidaritāti, jo šajā jomā pilsoņi prasa vairāk Eiropas. Un uh, es varbūt atkārtojos, bet tas uh, bieži nenotiek. Manā valstī, un es šeit domāju kaut vai par Venēciju, tur uh, četras dienas notika Eiropas uh, operācija, mācība operācija, kur bija komandas no dažādām Eiropas valstīm, no Ungārijas, no apvienotās karalistas. Tātad šis ir mehānisms, kas jau darbojas. Eh, mēs esam eh, sasnieguši zināmu briedumu, guvuši pieredzi. Šie līdzekļi varbūt nemaz nav tik lieli, kas tiek piešķirti, bet prevencijai vien varētu piešķirt miljārdus, bet katrā ziņā prevencija ir lētāka nekā uh, seku novēršana. Pagājuši nedēļ um, bija gada diena uh, brīvprātīgajai civilajai aizsardzībai, un uh, tas visiem ir zināms, es jums varu garantēt, ka ja jūs tur būtu bijuši, uh, klāt šajā pasākumā Friolā, tad eh, būtu sapratuši, par ko šeit ir runa, jo 40 gadus pēc zemestrīces, kas tur notika, cilvēki uh, tikās uh, šajā gada dienā, viņi bija ļoti emocionāli, un tas ir reģions, kur ir tikai 1,2 miljonu iedzīvotāju. Bet pēdējos desmit gados brīvprātīgie ir paveikuši tādu darbu, uh, ko var vērtēt 200 miljonu eiro apmērā. To mēs esam aprēķinājuši. Tātad tāda ir uh, civilās aizsardzības būtība, solidaritātes uh, palīdzības būtība. Tas nozīmē, ka mēs varam droši raudzīties nākotnē, proti tiek veidota teritorija kopiena, kas ir izturīga, uh, kam ir, uh, kas pauž solidaritāti arī pauģu starpā. Un tā ir tā patiesā uh, būtību, kāda ir šīm operācijām. Varbūt var šķist, ka uh, šis nav tik svarīgs ziņojums, bet šis ir būtisks solis, ko šodien spērsim uh, balsojumā. Vēlreiz paldies komisārs kundzei par viņas paveikto darbu un lielo kaislību, ar kādu viņa strādā. Paldies! Uh, tādējādi mēs noslēdzam šīs debates un ziņojums tiks likts uz balsošanu šodien 11.30 un tagad uh, pārtraucam sēdi līdz uh, tad, tam brīdim, kad sāksim balsošanu.